Witam obecnych wśród nas przedstawiciela Rady. Es gribētu sveikt padomas un komisijas pārstāvis. Un bez kavēšanās dodu viņam vārdu. Šodien mēs skatīsim kopīgās debates, mehānismus, e, ekonomiskās atveseļošanās e, pārvaldībai Komisijas un padomas paziņojumi pār ekofīnu sanāksmi un mutiskie jautājumi, kas tiks uzdoti komisijai un padomēji attiecībā uz to, eh, kāda ir politiskā būtība pasākumiem krīzes apstākļos. Un vēl viens jautājums, kas tiek uzdots eh, padomēji sekas ekonomiskai un finanšu krīzei, stratēģijā 2020 un tās pārvaldības pasākumos. Un pēc tam būs mutiskie jautājumi, kas tiks uzdot komisijai un padomē par to, kāda ir uh, Eiropas 2020 stratēģijas loma pašreizējās ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos, kāda ir šīs stratēģijas politiskā nozīme. Un pirmkārt, un padomas vārdā, es dodu vārdu valsts sekretāram Diego Lopesam Garrido. Esiet sveicināti, paldies priekšsēdētāji! Visi zina, ka mēs šobrīd dzīvojam ārkārtas finanšu viļņošanās pasāku, eh, apstākļos. Nu jau vairākus mēnešus mēs varam sacīt, ka